Eh, otrajam punktam tālāk kompetentās komitejas arī ir eh, iesūtījušas arī parlamenta eh, parlamenta izmaiņas, ja šīs izmaiņas tiek pieņemtas, ja pēc 24 stundām kā tautiskā grupa vai deputāti nepieciešamajā skaitā nepieprasa šo uh, aktu balsošanu. Šo, šo aktu nosaukumi arī tad parādīsies šīs eh, plenārsēdes protokolā un arī mājas.